apspriešanu esam pabeiguši. Balsošana ir paredzēta rītdien 12. Nākamais punkts darba kārtībā ir kolēvas Kekušas ziņojums par kohezijas politikā paredzēto energoefektivitātes veicināšanas pasākumu īstenošanu un ietekmi. Un es aicinātu izteikties referenti. Hvala za besedo, predsednik. Liels paldies priekšsēdētāji par to, ka devāt man vārdu. Komisārs kundze. Vispirms es gribēju pateikties visiem ēnu referentiem par lielisko sadarbību pēdējo mēnešu laikā strādājot pie šī ziņojuma. Energoefektivitāte ir e ES 2020 stratēģijas pamatā gudrai viedai, iz, iekļaujošai izaugsmē. Un tā pārēdz eh, samazināt uh, siltumnīca efekta gāza emisiju par 20% līdz 2020. gadam. Tāpēc mēs uzskatām, ka visas politikas, kas uh, veicina energoefektivitāti arī uh, kohēzijā, tām visām būtu jāpievērš uh, adekvāta vērība. Es gribēju uzsvērt, uh, kāda ir energoefektivitātes labumi. Tā var uh, palielināt izaugsmi, veicināt darba vietu radīšanu, sniedzot papildu pievienoto vērtību. Ieguldījumi ir iespēja arī cīnīties pret ekonomisko krīzi un apkarot klimata pārmaiņu negatīvās sakas. Mēs redzam, ka galvenie negatīvie faktori joprojām ir nepietiekama informācija, nepietiekama esošās likumdošanas īstenošana, un tāpēc ir skaidrs, ka šī brīža plānošanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam problēmas galvenokārt ir praktiskas, tās nav saistītas ar likumdošanu. Jaunā likumdošanas ietvara kontekstā kohēzijas politikai mēs esam apkopojuši dažādas priekšlikumas, kas ir iekļauti šajā ziņojumā par to, kā iekļaut energoefektivitātes politiku kohēzijas nākamo septiņu gadu budžetā. Eiropas politikai ir iespēja uzlabot un veicināt ekonomikas izaugsmu un nodrošināt labāku energoefektivitāti līdz 2020. gadam. Tāpēc ir būtiski, lai dalību valstis ieguldījumus energoefektivitātē vērtētu kā investīciju iespēju, nevis kā papildus logu. ERF fondu piešķiršana nodrošinās stabilu un ilgtermiņu programmu izstrādi energoefektivitātes uzlabošanai. Ņemot vērā to, ka ekonomikas atvesļošanās notiek lēni un vietējām iestādēm ir ierobežots iespējas eh, veikt investīcijas. Mm, tām šis finansējums būs ārkārtīgi nepieciešams un tāpēc vēlamies nodrošināt, ka visas, visa līmeņa pārvaldības struktūras piedalās plānu izstrādē attiecībā uz kohēzijas politikas ieguldījumu energoefektivitātē, jo taupības pasākumu dalību valstīm ir sarežģījuši kohēzijas politikas projektu līdzfinansēšanu. Tāpēc ir svarīgi domāt par jauniem, inovatīviem projektu finansēšanas veidiem. Es esmu pārliecināta, ka īstais ceļš, kā virzīties uz priekšu, ir kombinēt subsīdijas ar finanšu instrumentiem, mēģinot veidot jaunas publisko un privāto partnerību modeļus un veicināt inovācijas. Komisija jau ir strādājusi šādā veidā. Tā ir izstrādājusi konkrēts piekrišlikums un turpinās šo darbu. Mums vajadzētu mēģināt arī mēģināt izvairīties no energo nabadzības. Tagad man ir pieteikušies divi runātāji. Vispirms Bankī kungs. Priekšsēdētāji kungs, eh, deputāti kungi. Te ir runa par ārkārtīgi nozīmīgu ziņojumu. Energoefektivitāte ir absolūti nepieciešama pārvarot krīzi Eh, ir ļoti daudz pozitīvās puses saistībā ar energoefektivitāti. Eh, eh, mēs to palielinot varētu radīt jaunas darba vietas, kā arī padarīt ekonomiku konkurētspējīgāku. Un šādā veidā mēs radītu investīcijas, kas stiprinātu investīcijas jaunajās tehnoloģijās. Es domāju, ka 2020 stratēģijas mērķi tādā veidā tiks uzlaboti un dalot eh, līdzekļos atbalstam, mums ir jānovērtē situācija un jāpaturprātā ka tas, ka vietējās eh, iestādes vietējām iestādēm būtu jānodrošina labāka līdzekļu pieejamība. Eh, tāpat arī mums vajadzētu nodrošināt pašvaldības ar riska kapitālu, un tagad peresam arī Nākošais runātājs Marija Irgojena Pēres. Paldies, priekšsēdētāji. Es apsveicu Kolēvas kundzi par šo lielisko ziņojumu, kurā tiek atbalstīta nepieciešamā energoefektivitāte, lai veicinātu konkurētspēju un veicinātu piegāžu drošību. Tāpat ir jāatgādina, ka nav pilnībā izmantot eiro struktūra fonda līdzekļu un investīcijas, kas paredzētas energoefektivitātei. Es uzskatu, ka ir jākoncentrējas gan uz resursiem, gan uz pūliņiem četrās jomās atbalstīt investīcijas atjaunīgais enerģijas, pievērst lielāku uzmanību saistībai starp E, energotrūkumu un e, neaizsargātiem patērētājiem, e, ņemt vērā specif geogrāfiskās specifikas ultraperifērijos reģionos. Nākošais periods no 14. līdz 20. gadam nāks ar jaunām iespējām, lai varētu panākt to, ka federu un kohēzijas fondi tiktu izmantoti, lai sasniegtu energoefektivitāti. Paldies! Herzlichen Dank. Paldies. Liels paldies. Un tagad komisijas vārdā viceprezidenta Redingas kundze. President, I would... Priekšstādātājs gribēja pateikties uh, Klevas Kekušas kundzei par darbu, kas ieguldīts strādājot pie šī ziņojuma, jo tas ir ļoti rūpīgi izstrādāts un noteikti palīdzēs kom komisijai izstrādāt savu rīcības plānu. Uh, Komisija piekrīt tam, ka kohēzijas politikas instrumentiem, instrumentus vajadzētu izmantot ieguldījumiem energoefektivitātes jomā un tādējādi tie sniegtu savu ieguldījumu konkurētspējas izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā. Komisija uzskata, ka ir jāuzsver reģionālā līmeņa nozīme, lai pasvītrotu ambiciozos mērķus enerģijas jomā, jo reģioni un pilsoņi var atrast risinājums, kas ir piemēroti reģionāla, konkrētajam reģionālam līmenim. Un tas e, tieši attiecas uz energo pasākumiem kohēzijas politiku programmā, kā arī attiecībā uz ilgspējīgu instrumentu izveidi mājokļu būvniecībā. Mēs strādāsim pie tā, lai izveidotu šādas mājokļu veidošanas politikas uz stingriem pamatiem. Te mums ir jāstrādā pie energosistēmu pārveides, pie jaunas energoefektivitātes direktīvas, kas paredzēs daudz inovāciju mājokļu būvniecībā, lai sasniegtu energoefektivitātes mērķus 2020. gadam. Tam ir jāorientējas uz rezultātiem, un tāpēc komisija strādā pie praktiskām vadlīnijām, lai īstenotu investīcijas ilgtspējīgā mājokļu būvniecībā kohēzijas līdzfinansējuma kontekstā. Te mēs ceram, ka privātie ieguldījumi palīdzēs radīt labi funkcionējošas tirgus. Smagās krīzes laikā ir svarīgi, lai būtu pēc iespējas vairāk programmu ar augstāku pievienoto vērtību. Dalību valstis kopā ar reģins, reģioniem sadarbojas programmu izstrādē jaunajam plānošanas periodam, Un, ja mums izdotos attīstīt uh, reģionu potenciāli pilnā mērā, tas būtu veiksmes stāsts. Paldies, komisāris Kondi! Līdz ar to esam nos, noslēguši šo punktu, un balsošana rītdien notiek pulksten 12. Mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Milanas kunga ziņojuma par zivsaimniecības stratēģiju atdrīkst.